Buongiorno, kolēģi, e kolēģi. Labrīt, dāmas un kungi. Invito tutti a prendere posto. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam sēdi. Labrīt visiem! Vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmis no politiskajām grupām un pie tām nepiedarošiem deputātiem nominācijas parlamentārajām komitejām saskaņā ar parlamenta procedūru 200, eh, procedūras 209. pāntu. Saraksts ar katras komitejas eh, locekļiem tiks publicēts parlamenta tīmekļa vietnē. Kā jūs noteikti zinat, galvenokārt darba kārtība šorīt sastāv no kvestoru ievēlēšanas un saucu kandidātus. Onorevole David Kaza, onorevole Karol Karski, onorevole Ansander. I kandidāti mi Kandidāti ir apstiprinājuši man, ka viņi pieņem savu nomināciju un ņemot to vērā, ka, ka kandidātu skaits atbilst amatu skaitam, es ierosinu ievēlēt viņus ar aklamāciju aplaudējot saskaņā ar 15.1 noteikumu. E quindi non ci sono vi sono, vi sono, devo chiederlo, vi sono richieste. Man tomēr ir jājautā, vai ir pieprasījums pēc atklātā balsojuma? Nē, nav. Labi, ar to es paziņoju, ka iepriekš nosauktie kandidāti ir ievēlēti kvestoru amatos un apsveicu kolēģus. Però una votazione. Tomēr ir vēl viens balsojums, kas mums ir jāveic, lai noteiktu eh, secību kvestoru vidū. Ai, cinque questori. Tā tad būs jābalso par eh, kvestoriem, un pēc saņemtā balstu skaita tiks sastādīts viņu rangs. To, tas tiek darīts aizklātā balsojumā. Tie no jums, kas vakar pēcpusdienā jau bija šeit, noteikti būs ietrenējušies aizklātajā balsojumā. Tomēr pirms tam mums ir pārbaude jāveic tāda testa balsojums parādīsim jums dažu dziedātāju vārdus, lai pārbaudītu, vai sistēma strādā. Redzēsiet vārdus uz ekrāniem, tie būs ļoti atpazīstami vārdi un ar attiecīgajām pogām jums būs iespēja izvēlēties sev vēlamo personu, tad, kad tiks sākts balsojums. Un pēc tam tā, tad, tādējādi tiks preferences kārtība izveidota. Nu, tad pamēģinām. Vai visi ir nobalsojuši? Eh, vi invito a votare. Vi invito a... Kolēģi, balsojam, balsojam. lai mēs varētu pārbaudīt sistēmu pirms īstā balsojuma. Tā, aicinu ievērot eh, klusumu zālē. Tā tad ir nepieciešams nobalsot par pieciem no astoņiem kandidātiem. Tā tad jums uz ekrāna būtu jāredz astoņiem, eh, jābūt redzamiem astoņiem vārdiem, no kuriem jums ir jāzāls pieci. Tātad, turklāt jums ir jānobalso vismaz par trījiem, jo savādāk netiks ieskaitīts jūsu balsojums. Tātad izvēlieties piecus. Bet, lai tiktu ieskaitīts, balsojums ir vismaz par trim jābalso obligāti. Tātad. Vai visi ir nobalsojuši?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 Līdz ar to 473 ir ieskaitītas, un jūs izvēlējāties eh, populārus dziedātājus. Viņi ir ievēlēti. Paldies! Un tagad ķeramies pie īstā balsojuma par kvestoriem. Lai izveidotu preferences secību. Tātad spēkā tie paši noteikumi. Pieci vārdi parādīsies jūsu ekrānos. Jums ir jānobalso par vismaz trim no viņiem. Savādāk jūsu balsojums netiks ieskaitīts. Sākam balsot. Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad nobalsoja 574 deputāti, neieskaitīti balsojumi 71, ieskaitīti 503. Tātad 407 balsis Anna Sandera. Otrā vieta ir Benova 391. Kazas kungs arī 391 balss. 317 balsis par Žila kungu. 261 balss par Kaskī kungu. Apsveicam kvestorus saskaņā ar 18. reglamentu punktu. Šāda tiek izveidota preferences secība kvestoriem. un prezidijs tiks informēts par balsojuma rezultātiem. Tāpat arī cits Eiropas Savienības iestādes. Un šobrīd izsludinām pārtraukumu līdz 10.30. Saskaņā ar 18. reglamenta punktu preferences secību kvestoriem nosaka eh, šādu pēc saņemto balsu skaita vai vecuma, ja balsu skaits ir vienāds. Paldies!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 Cienījamie kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas. Atsāksim sēdi. dienas kārtībā ir paredzēti Eiropadomas 2019. gada 20. un 21. jūnija sanāksmes secinājumi. Tā tad Eiropadomas un komisijas paziņojumi šajā sakarībā. Sāksim ar uh, Eiropadomas priekšsēdētāju Donaldu Tusku. Lūdzu, jums vārds. Saluto anche. Un tāpat arī sveicu komisāru Šefkoviču, kurš ir zālē kopā ar mums. Tātad lūdzu jums, eh, Eiropadoms priekšstādātāja kungs. Paldies, priekšstādātāji. Cienījamies priekšstādātāji, deputāti. Pirmkārt, pirmkārt vēlos eh, sveikt eh, jūs jaunos deputātus un, un arī jauno Eiropas parlamenta priekšsēdi. Novēlu jums visu to labāko un ceru, ka mums būs um, laba sadarbība starp mūsu iestādēm. Eiropas uh, parlaments pārstāv patiesu demokrātiju, jo jūs esat tieši ievēlēti tautas pārstāvi. Un, um, savukārt um, Eiropas um, padome pārstāv uh, arī demokrātisko leģim, leģitimitāti. Nu, patiesībā, kurš tad ir demokrātiskāks, uh, nu, šāda, šī diskusija ir. Uh, veltīgi, jo patiesībā abas eh, institūcijas tomēr ir demokrātiskas. Mums ir jāciena vienam otru. Mums ir jāstarbojas vienam ar otru, jo tikai tā mēs varam izveidot um, savstarpēju uzticēšanos, kas mums ir tik ļoti nepieciešama. Un tieši tādēļ um, Eiropas uh, Savienības padomu ir piedāvājis jaunos Eiropas līderus, un uh, šajā procesā esmu ticies ar jūsu pārstāvjiem nereiz vien. To esmu darījis ne tikai tādēļ, ka dziļi cienu šo iestādi, bet arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka pieņemtie lēmumi tiešām ir kopēji mums visiem. Esam šos lēmumus pieņēmuši saulaicīgi un patiesībā ātrāk nekā pirms pieciem gadiem. Es uh, uzskatu, ka esam izdarījuši labu izvēli. Pirmā reize vēsturē Eiropa padomu ierosināja divas sievietes un divus vīriešus, kas uh, vadīs uh, svarīgākās Eiropas Savienības iestādes. Esmu lepns un gandarīts, ka esam panākuši dzimumu līdzsvaru beidzot um, vadošajos Eiropas Savienības amatos, un tas iezīmē tiešām pozitīvas izmaiņas. Eiropa ne nu, tikai runā par um, pieaugušo sieviešu lomu, bet arī izvēlās sievietes vadošiem amatiem, un es ceru, ka šī izvēle um, iedvesmos daudzas meitenes un sievietes cīnīties par to, kam viņas attic. Un tāpat arī es ceru, ka tas iedvesmos ar Eiropas parlamentu, pieņemot turpmākos lēmumus. Dāmas un kungi, dārgie draugi, nominācijas procesu, eh, procesu gaitā es uzturēju ciešus kontaktus ar zaļo eh, vadītājiem, jo sevišķi ar Skā Kelleru un Filipu Lambertu, un nešaubos, ka sadarbība ar um, zaļajiem un viņu klātbūtnē lēmumu pieņemšanas iestādēs nāks par ne tikai vadošajai koalīcijai, bet Eiropai kopumā. Tādēļ aicinu vis, visus mūsu partnerus iesaistīt zaļos eh, vadošā matu nominācijās. Un pat ja no šīs partijas eh, Eiropas padošu eh, iestāžu vadītājs nav viens savs, bet es ceru, ka Ursula von der Leyen arī ieklausīsies manos aicinājumos un šo mm, ziņu nodošu viņai mm, tiešā veidā vēlāk šīs dienas gaitā. Kā jūs zināt, daudzās valstīs zaļo partiju simbolizē cerību, mm, simbolizē brīvību, un es ticu šiem simboliem. Runājot par eh, dažādiem delikātiem jautājumiem, Eiropā es vēlētos pieminēt arī, arī vienotību un eh, kontinentu geogrāfisko līdzsvaru, līdzsvaru ievērošanu. Mm, kā jūs zināt, eh, pēdējos gados ir bijis sarežģīti saglabāt Eiropas Tātad eh, vienotība, vai tas būtu jautājumos par palīdzību Grieķijai, um, Ukrainas jautājumu, vai imigrācijas krīzes, vai Brexit jautājums. Reizēm eh, esam eh, bijuši sekmīgāki, reizēm netik sekmīgi vienotības saglabāšanā, bet nu, tomēr galu beigās esam to saglabājuši. Tas tādēļ, ka vadītāji saprot to, cik liels ir vienotības spēks. Un ir skaidrs, ka vienīgi tad, kad esam vienoti, vienīgi tad mēs varam um, līdzvērtīgi spēlēt ar uh, globāliem citiem spēkiem. Mūsu pēdējā samitā tāpat arī uh, um, mēs um, nonācām pie konsensa. Tas mums uh, paģērēja trīs dienas, jo mēs vēlējāmies nodrošināt to, lai visas dalībvalstis, liels vai mazs, nu, lai no kur Eiropas tas tur tās nāktu, būtu vienots, runājot par Savienības nākotnes līderu izvēli. Bet, protams, joprojām var uzlabot šos procesus, var uh, uzlabot to, kā austrumu valstu pārstāvi, Eiropas austrumu valstu pārstāvi pārstāvēt svarīgākajās iestādēs. Es sevišķi tādēļ, ka vairāk no, no premjeriem, no sociālistu saimes um, arī vēlējās um, panākt labāku geogrāfiskā līdzsvaru atspoguļojumu šajās iestādēs. Um, Eiropa padomus secinājumos runāja par citiem jautājumiem, bet uh, jūs noteikti esat ar tiem iepazinušies tādēļ uh, jūsu eh, negarlaikošu novēlēšanu visiem visu to labāko. Grazie, prezidente Tuska, adesso. Paldies priekšsēdētājiem Tuskam, un tagad vārds komisijai. Komisārs Šefkovičs, lūdzu jums vārds. Much, uh, Paldies, um, priekšsēdētājiem. Padoms priekšstādātāji, cienījamie deputāti, man ir tas uh, prieks un tas gods uzrunāt uh, jūsu priekšsēžu komisijas prezidenta Junkara vārdā jūs šajā pirmajā plenārsēdē, jaunajā sasaukumā. Mēs esam runājuši par tātad svarīgāko amatu kandidātiem pēdējās dienās, pēdējās naktīs, un nu, bieži nepieciešams zināms laiks, lai atrastu īsto līdzsvaru un, un uztaukstītu pareizo kompromisu. Ir prātīgi ir atvēlēt pietiekami daudz laika tam, lai izvēlētu tos cilvēkus, kas vadīs mūsu iestādes turpmākajos piecos gados. Un tādēļ esmu gandarīts, ka šī iestāde izvēlējās priekšsēdētāju, tad prezidents Usolī, amatam, kas iespējams ir viss sarežģītākais no visiem. Tā kā, dārgais priekšsēdētāji, sveicu jūs un sveicu, protams, jūs um, visus um, cienījamos ar parlamenta deputātus um, par šo sekmīgo izvēli. Un vēlos jūs um, sveikt ne tikai savā vārdā, bet uh, arī Eiropas komisijas uh, priekšstādātāju vārdā un uh, komisijas eh, kolēģijas eh, vārdā, vismaz kolēģu vārdā, un eh, nešaubos, ka mm, mums būs laba sadarbība. Tas pats attiec arī uz visiem kandidātiem, ko nominējis Eiropa padomu, tā skaitā Eiropa komisijas priekšstādātājs kandidātu Ursulas Fonda Lainas kundze, kurai ir visi, visas dotības, lai sekmīgi vadītu šo iestādi. Protams, jums būs pēdējais vārds sakām šajā procesā turmākajās nedēļās mums būs iespēja to visu apspriest. Bet um, jūnija Eiropa padome nesaistījās tikai ar person personālu izvēli, bet uh, mēs runājam arī par mūsu strateģiskajām prioritātēm turpmākajiem pieciem gadiem. Un ar gandarījumu var atzīt, ka iezīmējas uh, tāds uh, diezgan vēlams kopsaucējs par mūsu, starp mūsu iestādēm. Vēlos uzsvērt tikai divas lietas. Pirmkārt, sociālā dimensija. Tagad eh, vairāk nekā jebkad mums jānodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem šajā laikā, kad eh, Eiropa saskaras eh, ar problēmām, kad mums ir, ir jāpiedzīvo pārējai gan ekonomiskā, gan ekoloģiskā, gan digitālā ziņā, kam, protams, visam ir būtiski ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvēm. Un otra lieta, ko vēlos uzsvērt, kas arī vienlīdz svarīga, ir klimata pārmaiņu jautājums. Kad es biju komisāra amatā, Tad, tad nu, bija tas, tas gods, un tiešām tas bija tāds spožākais brīdis manā karjerā, ka es Eiropas Savienības vārdā parakstīju, iespējams, vissvarīgāko nolīgumu mm, pēdējās desmitgadēs, proti Parīzes eh, līgumu, ko, ko mēs parakstījām Ņujorkā. Un jūs eh, ziniet, ka tā bija viena no augstākajām komisijas prioritātēm. Jūs zināt, cik smagi mēs pie tā strādājām. Tad kopā ar jums pēdējo piecu gadu gaitā, lai pildītu savus eh, solījumus šai sakarā. Un eh, šodien mēs varam sacīt, ka mūsu tautsēmniecība bija pirmā lielākā pasaules tautsēmniecība, kas ir uzņēmusies saistības Parīzes līguma kontekstā samazināt satunītas efektu izraisītās gāzes par 30% līdz 30 gadiem, salīdzinājumā 90. gadu. Jūs zināt, ka mm, kopā ar jums mēs esam izveidojuši attiecīgo satvaru, lai šis mērķis būtu realistisks un līdz 30 gadiem mēs varētu sasniegt. Un jāsaka, ka Mm, tā, tiešām tas ir tāds ambiciozākais eh, pienesums no jebkuras eh, lielākās pasaules tautsēmniecības šajā jomā, un esam arī izveidojuši tiesisko satvaru, lai šīs saistības pildītu. Lai Eiropas Savienība turpinātu būt tātad vadošajās pozīcijās šajā jomā, visām dalību valstīm arī ir um, no, darbi, da, no vārdiem jāpāriet uz darbiem, lai mēs kopējiem spēkiem sasniegtu šos mērķus. Bet klimata pārmaiņas, protams, jau 30. gadā nebeigsies vai nu mēs sasniegsim savus mērķus vai nē. Un tādēļ Eiropai viennozīmīgi jāuzņemas ir papildus saistības. Mums ir jānodrošina klimata tātad, neutralitāte līdz 50 gadam, kā to ierosināja komisija pērn, un nu, kā parlaments to arī atbalstīja un to atzina arī vairums Eiropadomas dalību valstu. Tīrāk planēta mums visiem ir taču visu mūsu kopējās interesēs, ne tikai tautsāmniecības interesēs. Bet ir, nu, protams, neliela dalībvalstu minoritāte, kuras ir jāpārliecina, kurām ir jāpieslēgs mūsu kopējām ambīcijām. Un tādēļ esam apņēmušies investēt vismaz 25% no nākamā ilgtermiņa budžeta pasākumiem, kas veltīti klimata pārmaiņu apkarošanai. Un esam uzsākuši ilgspējīgu finanšu stratēģiju kapitāla tirgus savienības ietvaros, lai iepludinātu šajā jomā arī privātā kapitāla līdzekļus, tātad eh, ilgspējīgā veidā. Un, Tomēr neviens no šiem mērķiem nevar tikt eh, sasniegts Eiropas Savienībā, ja mums eh, tātad eh, nebūs saulēcīgi pieejamu adekvātu līdzekļu. Un tādēļ es uzstāju, ka mums joprojām ir jāpanāk vienošanās par, par nākotnes daudz gadu finanšu schēmu vēl šajā rudenī. Un es ceru un uzticos jums, cienījamie deputāti, ka tā būs arī jūsu prioritāte pabeigt sarunas kopējiem spēkiem vēl Somijas tātad Eiropadomas prezidentūras laikā. Vēlētāji Eiropas parlamenta vēlēšanās balsoja par efektīvu Eiropu. Eiropu, kas ir spējīga mm, darboties, un tas var notikt, protams, tikai tad, ja saulēcīgi ir pieejams budžets. Tas pieprasa labo gribu no visām pusēm, tiksēts kompromisēm. Desmitiem tūkstoši pētnieku Eiropā, simt tūkstoši kohēzijas projektu, miljonus Erasmus programmas studentu. Tad katra diena ir svarīga, lai šīs programmas sāktos saulēcīgi ar šo 21. gada 1. janvāra. Nu, un šajā gadījumā var burtiski sacīt, ka laiks ir nauda. Nu, un, ja reiz mēs runājam par, par naudu, Eiropa padomē mēs um, redzējām, kā mūsu smagais darbs pēdējos gados, lai padziļinātu ekonomisko un monetāro savienību, ir atmaksājies. Šodien mums ir stabi, stabila valūta. 1,8% ir vidējais inflācijas rādītājs Eirozonā. Eiropas bankas tagad ir daudz drošāks nekā pirms finanšu krīzes. Viņu kapitāla buferis ir tuvu 20% no kopējiem izdevumiem, slēdzot ar 10%, kas bija pirms eh, finanšu krīzes. Tā rezultātā tātad um, um, slikto kredītu rādītājs ir arī samazinājis vairāk par pusi. Uh, Slēdzamā ar to, kā bija tātad pirms pāris gadiem, un tu, ir tuvs pirms krīzes līmenim. Bet nedrīkstam uzstāt uz lauriem. Mums joprojām daudz darāmā, lai pabeigtu ekonomisko savienību, tātad eh, monetāro savienību. Uh, Un, um, Mums ir tātad um, jāturpina strādāt šajā jomā, lai nodrošinātu, ka mm, uh, finanšu jomā pārvaldība ir uh, efektīva. Tāpat arī uh, Eiropas stabilitātes mehānisms jāpilnveido, tam jābūt efektīvam un ticamam. Tam jātiek integrētam savienības tāpat, mm, tiesībās. Ja nepieciešama tāpat arī noguldījuma garantijas schēma Mēs nedrīkstam gaidīt līdz nākamajai krīzē, pirms panākam progresu arī šajā būtiskajā jomā. Ir vēl daudz darāmā, un tādēļ esmu gandarīts, ka šajā plenārsēdē jūsu darbs, protams, ir tikai sācies. Cienījamie deputāti, vēlos uh, noslēgt ar šiem vārdiem par tiksim, citiem svarīgiem jautājumiem, ko apspriedām Eiropadomas uh, laikā. Pirmkārt, vēlos apliecināt pilnīgu atbalstu Kiprai ņemot vērā tā nelegālās um, um, darbības no Turcijas puses. Junker kungs bija pirmais, kas uh, uh, pirms pāris dienām um, Rumānijā atzina, ka šajā jautājumā viņš ir kiprietis. Man ir, esmu gandarīts, ka visas Eiropas Savienības tāja valsts uh, šeit runāja unisonā un, un arī apliecināja to pašu, ko Junker kungs. Un šo solidaritātes gāru mēs vēlamies pastiprināt ar konkrētiem pasākumiem, ko varam veikt šajā sakarā un nešaubos, ka. Uh, ka, ka mēs darīsim to, kas jādara. Kipra būtu pārliecināta, ka mēs izrādīsim pilnīgu solidaritāti ar jums. Un mēs nevaram nepieminēt eh, Kipru, tātad eh, neizsakot um, līdzjūtību Kristus kungam, kas ir bijušais Kipras prezidents un ir gājis kā aizstāvē. Līdzjūtība no mūsu puses par Rietumu Balkāniem. Vēlos apstiprināt komisijas uzņēmību, tātad eh, apņēmību izrādīt solidaritāti šim reģionam. Tas labākais veids, kā nesta stabilitāti šim reģionam, tas labākais veids, kā pārvarēt divpusējās problēmas un um, saglabāt šo te, um, politisko uzrāvienu, kas ir tik vērtīgs šim reģionam. Komisija domās par iestāšanās sarunām Ziemeļa Maķedonijai un Albānijai šo lēmumu pieņemsim oktobrī. Komisija gatava turpināt eh, sarunas, atklātas eh, sarunas, eh, objektīvi izvērtējot panākto progresu ceļos Eiropas Savienības šajās valstīs, bet pat tam lēgam ir svarīgi, lai šīs valstis tiešām saglabātu šo, šo politisko impulsu. Veiktās reformas, veiktie centieni pirmām kārtām nāk par labu, protams, arī paša reģiona pilsoņiem. Tie nodrošinās to, ka sabiedrība ir balstīta uz tiesiskumu, uz, uz godīgumu, un Eiropas Savienība atbalstīs visus centienus, lai to arī panāktu. Un visbeidzot, uh, vēlos vēlreiz atkārtot eh, mūsu pilnīgu un viennozīmīgu atbalstu arī Ukrainas eh, tautai. Mēs sekojam līdzi notikuma attīstībai valsts austrumos, un mēs turpināsim eh, uzstāt uz to, lai Minskas nolīgums būtu nu, prioritāte numur viens un tiktu īstenots. To mēs skaidri un gaiši uzsvērsim nākamnedēļ Kijevā, nākamajā Eiropas Savienības un, un Ukrainas samitā. Un es personīgi darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ilgtermiņā Un tātad arī gāzes transīts caur Ukrainu turpinās. Un eh, šai sakarā vēlos jūs informēt, ka nākamās trīspusējās sarunas starp Ukrainu, Krieviju un Eiropas eh, komisiju manā vadībā atsāksies jau septembrī. Ceļamie deputāti, priekšstādātāji, kungi, paldies par uzmanību! Grazie, grazie. Paldies Šefkoviča kungam, komisijas vicepriekšsādātājam, un tagad Gonzāles Pons, Tautas partijas vārdā lūdzu. Partijas priekšsādātājs. Desearle... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sveikt jūs, Sasoli, personīgi un vēlēt jums visu to labāko. Jūs e, esat e, paļāvies uz e, mūsu balsojumu un balsīm, lai nonāktu šajā amatā, un lūdzu to tad arī nepa, neaizmirstiet. Paldies Tajānī kungam par to, ka aizstāvējāt Eiropas parlamenta deputātus, viņu pašcieņu, un tāpat sveicu visus kolēģus, tos, kas jau šeit ir strādājuši, un tos, kas ir ieradušies pirmo reizi, un atgādinu, kāda ir mūsu atbildība pārstāvot Eiropas cilvēkus. Mēs esam vienīgā iestāde, ko ievēl Eiropas iedzīvotāji tiešā veidā. Uh, Es um, gribu norādīt. Attiecībā uz padome, nu jūs gan īsti nesveicu, jo uh, Tuska kungs, uh, nu jāsaka, ka jūs darbojāties tādā īpašā veidā un uh, nepaudāt īpašu cieņu citām iestādēm. Nu, tiem, kas pārstāv tādus ekstrēmus viedokļus, um, nu, tas, ka jūs pagriezāt muguras Eiropas Savienības, Eiropas himnai, tas tikai, nu, atgādina mums, ka mēs nekad nepagriezīsim muguru Britu himnai. Tagad es runāju šeit pārstāvot eh, vienu no tādām dziļākajām, pamatīgākajām eh, grupām Eiropas parlamentā. Mēs gribam veidot, eh, būvēt Eiropu no pašiem pamatiem, un mēs esam bijuši jau klāt šajā pašā sākuma procesā. Vienmēr esam gatavi izdarīt uh, darīt visu, lai to panāktu. Mēs esam grupa, kas ir lepna par uh, savu kandidātu, par Manfredu Mēberu, kas uh, ir mūsu grupas kandidāts. Uh, Eiropas komisijas priekšsādātāja amatām Manfred, mēs ar tevi lepojamies, tu pārstāvi Eiropas brīvības un demokrātijas garu attiecībā uz uh, Eiropadomu. Eiropa nevar tikai šķist, uh, parādīt sevi kā demokrātisku, tai tādai ir jābūt. Mums uh, bija noteikti šis vadošo kandidātu process, spicen kandidātu process un Eiropas pilsoņiem ir jādod iespēja un viņiem ir jābalso par to, kuriem viņi tieši, tiešām uzticas. Katrā ziņā es teikšu, ka mēs turpināsim cīnīties par šo vadošo kandidātu procesu un uh, padomē tiek pārstāvēts valsts leģitīmās intereses, bet eh, viņām nevajadzētu izmantot eh, šo savu eh, svaru, lai liktu kaut kādu spiedienu uz Eiropas parlamentu, kas tiešā veidā pārstāv Eiropas pilsoņus. Eiropas tautas partija tomēr atbalstīs padomes izvirzīto kandidātu, jo mēs pieņemam un saprotam savu atbildību. Jo mēs vēlamies redzēt lai komisija vadītu cilvēks, kurš spēs aizstāvēt Eiropas intereses, cīnīties par tām. Tāpat arī lepojamies par to, ka Ursula Vandenlēna būs pirmā sieviete, kas vadīs Eiropas Savienību, un arī tas ir labi, ka viņi ir no centrē labējiem spēkiem. Tomēr padomēji un tās kandidātam noteikti, tās priekšstādātāja kandidātam būs jāierodas uz sarunām ar šo parlamentu. Un uh, jāsaka, ka Eiropas nākotne vairs nedrīkst izlemt aiz slēgtām durvīm un slepeni vienojoties. Vadošā kandidāta procesa tur nav runa par vienu cilvēku, par vienu, teiksim, vīrieti vai vienu sievieti, par vienu vārdu. Ja Eiropas pilsoņi vēlas ievēlēt uh, to cilvēku, kas vadīs Eiropas Savienību, nu tas nav nekas revolucionārs, tā ir demokrātija. Padomē ir tiesības ierosināt uh, Eh, kandidātu Eiropas eh, parlamentam, bet eh, Eiropas padomei, Eiropa padomei nav tiesības noraidīt visus tos kandidātus, ko ir, par kuriem ir balsojuši Eiropas pilsoņi. Jūs, priekšsēdētāji, Tuska kungs, jūs izslēdzāt Austrum Eiropu. Nav neviens jūsu ierosinātajos vārdos, kandidātos, neviens no Austrum Eiropas valstīm. Uh, Jūs uzlikāt eh, veto eh, kandidātiem, eh, kurus atbalstīja vairāk kā 40 miljonu Eiropas iedzīvotāji. Un tas ir tikpat daudz cilvēku, cik dzīvo manā valstī, tātad iedzīvotāju skaita ziņā. Jūs lēmjat arī par komisijas struktūru un cik daudz komisijas vicepriekšsēdētāja būs, un tas atkal savukārt iet pretī līgumā, līgumos noteiktajam. Jūs uh, norādat parlamentam, ko tam vajadzētu izvirzīt, kā par savu parlamentu priekšsēdētāju. Jūs tagad esat nonākuši tik tālu. Jūs jau tagad uh, grasaties lemt, kurš būs uh, Eiropas centrālās bankas uh, vadītājs, nu no atkal, it kā tā būtu tāda politiska nominācija, tā vairs nav demokrātija. Jūs uh, atbalstat eiroskeptiķus. Un uh, pat uh, nacionālistiski noskaņotos. Neviens no eh, priekšsādātājiem, kas ir padomē, nepieļaut kaut ko tādu, ka tas notiek eh, viņu pašu valstīs, viņi grieztos konstitucionālajā tiesā. Eh, lī, līguma septīto pāntu nevar attiecināt uz padomu, pretējā gadījumā jums tiešām būtu liels problēmas. Tagad būs eh, konflikts par, eh, starp eh, padomi un parlamentu par to, kurš tad gal galā lems Eiropā, bet es domāju, ka man izprati tāda, ka tiem ir jābūt Eiropas cilvēkiem, kas pieņem lēmumus Eiropā. Manuprāt, tā ir demokrātija. Paldies! Priekšsēdētāji Gonzāles Pons un Garcija Pēres kundze nākošā sociāla demokrāta grupas vārdā lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Maijā vēlēšanās Eiropas uh, pilsoņi deva skaidru signālu. Viņi tic Eiropai, bet viņi grib izmaiņas. Un uh, varu dot lielu pārliecību Eiropas pilsoņiem, ka mana politiskā grupa ir apņēmības pilna. Uh, to ievērot. Mēs uzskatām, ka tajam vajadzēja būt Francam Timermansam, kas vadītu komisiju, jo viņš bija vadošais kandidāts, kurš varēja iegūt arī mm, šī parlamenta lielu atbalstu un arī ņemot vērā nu, tos demokrātiskos noteikumus, ko mēs esam noteikuši, tam tā vajadzēja būt. Otrām kārtām, un tas ir nemazāk svarīgi, mūsu kandidāts nevarēja uh, sasniegt savu mērķi, jo viņš aizsargāja tiesiskumu un mūsu vērtības Eiropā. Mums jānodrošina, lai šīs vērtības tiktu ievērotas, un te ir tās ļoti būtisks arī politisks aspekts. Mums ir jābūt konsekventiem. Mēs nedrīkstam šeit nākt un vienkārši mums priekšā ir Eiropadoms lēmums un mēs par to nobalsojam, mēs to pieņemam. Lai nu kā, bet tomēr pamata Eh, princips Eiropas Savienībā ir eh, cilvēka cieņas ievērošana, un mums šis princips arī ir pašiem jāievēro. Un ja mēs to būtu izdarījuši, tad mēs jau skaidri būtu rīkojušies attiecībā uz Eiropas Savienībā piekoptajām eh, politikām, lai mēs raudzītos, kā mēs varam nodrošināt, ka cilvēktiesības tiek ievērotas, un tāpat arī rūpējoties par pamatvērtību izpildu Eiropas Savienībā. Mums Vajadzētu iet tālāk, spērt uh, tālākus soļus. Es gribētu teikt dažus vārdus par politiku un kā uh, visa situācija Eiropā varētu mainīties. Mums jānodrošina, eh, lai, eh, teiksim, šī situācija attiecībā uz kuģa kapteini, kas ir arestēta, ir jānodrošina, lai notiktu kaut kāds zināms un skaidrs pilnvaru nodalījums. Šīs eh, traģiskās situācijas veidojas un notiek tāpēc, ka trūkst solidaritātes Eiropas Savienībā. Mums ir jāatbalsta tos, kas glābi dzīvības. Un mums jānodrošina, lai mums būtu politiskā griba palīdzēt šiem cilvēkiem. Un eh, runājot par politiku un politikas saturu, politikas nostādnēm, mēs neatbilst, neatbalstīsim nevienu kandidātu, kas ir pret eh, nepieciešamību mainīt ekonomisko pārvaldību un kurš nav gatavs veikt sociālās un eh, vides izmaiņas. Pulkstenis iet uz priekšu. Mums priekšā ir ļoti samilzusi situācija klimatiskajā ziņā. Mums ir jārīkojas, to esam teikuši saviem pilsoņiem, tā ka būsim ļoti prasīgi attiecībā uz nākamās komisijas darba kārtību. Mēs, zinām, mēs gribam redzēt tādu reālu transformēšanos, pārveidošanos. Ir jābūt eh, godīgai un ilgspējīgai pārējai uz eh, cita veida eh, politiku. Mums ir jāpilda saistības, ko uzņēmāmies Parīzē. Mūsu grupa strādās, lai panāktu vairākumu, lai varētu nodrošināt, ka uh, padoma un komisija būs arvien ambiciozāks. Es gribētu sveikt uh, Somijas prezidentūru padomē attiecībā uz viņu priekšlikumiem ilgspējīgai nākotnei. Mums ir nepieciešams arī daudzgad finanšu plāns, kurš būtu gana ambiciozs, kurš varētu izdarīt nepieciešamās izmaiņas. Mēs nevaram izdarīt vairāk ar mazāk. Šis parlaments cīnīsies par to, lai nodrošinātu, ka mēs varam iegūt nepieciešamos līdzekļus, lai finansētu izvirzītās politiskās nostādnes. Eiropa 2020. Seši mēneši pagājuši, joprojām nevaram sasniegt savus mērķus. Cilvēki cieši no izslēgtības, izstumtības un nabadzības. Tātad savus mērķus nesam šeit sasnieguši. Mūs neinteresē statistiski cipari, mūs interesē cilvēki. Mēs gribam redzēt, lai ekonomiskā izaugsme reāli nodrošinātu labākus dzīves apstākļus uh, cilvēkiem visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāmaina ekonomiskā pārvaldība, ir nepieciešama uh, sociāla ekonomika, Un tādējādi mums ir jāstiprina Eiropas ekonomika, Eiropas um, semestri ietvaros, un jāietver arī attiecīgos eh, sociālos eh, mērķus. Mēs nevaram gaidīt uz vēl vienu krīzi, lai tā notiktu, lai tā skartu eino, eirozonu. Mums ir nepieciešamas skaidrs fiskālās izmaiņas, tāpat arī noguldījumu garantiju izmaiņas. Mums, protams, ir jāstrādā arī pie globālas darba kārtības. Ir nepieciešama spēcīga Eiropa, kas atbalstīs eh, nodarbinātības vides standartus un kas ievēros arī daudzpusējas vienošanās. Mūsu pilsoņi sagaida no mums vairāk. Viņi vēlas, lai būtu sociālie uh, sasniegumi, un uh, mums ir jāturpina, jānodrošina progress visās šajās lietās. Lai mazinātos uh, šīs algas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, lai vienreiz tam tiktu pielikts gals. Un uh, arī šī vardarbība uz zīmēm balstītu vardarbību, tad, tad tam visam ir jāliek punkts. Nepieciešamas atbildes tagad eh, ir jābe, jāveido spēcīgāka Eiropa, balstoties uz eh, vērtībām, kas ir vienlīdzība, solidaritāte, ilgspējība un tiesiskums. Un mēs strādāsim roku rokā ar tiem, kas vēlas sasniegt šos mērķus, un mums jānodrošina, lai mēs uz, pildīt to uzticēšanos, ko Eiropas pilsoņi likus mūsu rokās. Paldies Garcijai Pēres kundzei un tagad vārds eh, Čelos kungam, kurš runās eh, atjaunotnes grupas vārdā. Priekšādātā kungs, es eh, vēlētos sveikt visus ievēlētos kolēģus, kas ir ievēlēti par parlamenta vadību, tā skaitā jūs. Un es ceru, ka kopā mēs visi varēsim nodrošināt to, ka parlamentā balss tiek eh, dzirdēta arvien vairāk. To noteikti darīs arī mūsu Eiropas atjaunotnes grupa. Pirmkārtām mums vajadzētu demokratizēt procesus, kādā veidā tiek nozīmēti Eiropas vadītāji. Protams, mēs varam apspriesties par eh, konkrētām personām, mēs varam spriest par dzimumu līdzsvaru, par geogrāfisko līdzsvaru, taču uh, ja netiks nodrošināts eh, demokrātisks un caurredzams process tām, kā tiek atlasīti Eiropas līderi, mēs nevarēsim būt apmierināti. Kolēģi, kas izteicās pirms manis, nāca klajā ar dažādiem priekšlikumiem un pauda savu viedokli. Viņi runāja par to, kā šie cilvēki tika izvēlēti. Priekšādātāji mums nav līdzsvara. Nav nodrošināts eh, geogrāfiskais līdzsvers, jo Austrumeiropa nav pārstāvēta. Eiropa tika, Austrumeiropa tika pārstāvēta tad, kad eh, jūs eh, tikāt izvēlēti par padomus priekšādātāju. Mums ir jāņem vērā visi Eiropas līguma noteikumi, un tas ir jādara demokrātiski. Dāmas un kungi no Tautspartijas grupas un sociāldemokrātiem, ja jūs vēlaties, lai Eiropā būtu demokrātiska, ja jūs vēlaties, lai vadītāju saraksti pārstāvētu visus, mums vajadzētu nodrošināt pārrobežu, pārnacionālus vēlētāju sarakstus tā, lai par visiem kandidātiem varētu balsot jebkurš Eiropas pilsonis, lai nebūtu tā, ka to var darīt tikai eh, spāņu, franču vai uh, nīderlandiešu pārstāvji. Mums vajadzētu nodrošināt, lai par jebkuru kandidātu varētu balsot jebkurš Eiropas pilsonis. Mums vajadzētu sākt šo darbu. Mēs eh, varētu to sākt darīt jau šeit, parlamentā. Mēs nevaram nogaidīt, ka komisija vai padomu to darīs. Gal galā tā ir arī mūsu atbildība. Eiropas atjaunotnes grupā nāks klajā ar eh, priekšlikumu. Mēs eh, vēlamies organizēt konferenci, kur mēs runāsim par Eiropas atjaunotni par to, kā mums vajadzētu demokratizēt vēlēšanu procesus, kā mēs eh, varētu nodrošināt to, lai strādājot kopā ar komisiju un padomi un ar dažādām NVO, mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumiem, lai uzlabotu pašreizējo kārtību. Gonzāles Aponsa kungs. Pilnībā jums piekrītu, tāpat arī Garsies Pēreses kundzē piekrītu. Mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kas patiešām pārstāvētu Eiropiešus. Protams, ka šos cilvēkus varētu atlasīt arī padome, bet mums vajadzētu strādāt pie procesa. Un šeit ideju apmaiņa, diemžēl, ir nākusi par vēlu, ja padome jau ir pieņēmusi lēmumus. Mums vajadzētu nodrošināt, lai līdz nākamajām vēlēšanām tiktu sagatavots process, kuram piekristu gan padome, gan parlaments, gan arī dalībvalstis. Un mums nevajadzētu tērēt eh, laika laiku mēģinot šeit uh, kaut ko atrisināt. Mums vajadzētu parādīt Eiropas pilsoņiem, ka mēs esam spējīgi viņus pārstāvēt demokrātiskā veidā. Es uzskatu, ka līdz nākamajām vēlēšanām mēs varētu to paveikt. Nākamais - Eiropas vērtības, tiesiskums, cilvēktiesību ievērošana. Mēs uzskatām, ka par šiem jautājumiem pat nedrīkstētu būt nekādu diskusiju. Tā ir galu galā demokrātijas sastāvdaļa. Ir ļoti svarīgi, lai šajā sasaukumā mēs varētu sagatavot principu kopumu, kas mums ļautu aizsargāt tiesiskumu un cilvēktiesības, un tas tiktu darīts ar sankciju mehānismu, kas tiktu attiecināts uz visām dalībvalstīm. Tas vienlaicīgi būtu arī profilakses mehānisms, kas mums ļautu ļautu parādīt eh, pārējām valstīm, kas notiek ar dalību valsti, kas ir pārkāpusi konkrētus principus. Mums vajadzētu arī pēc iespējas ātrāk nozīmēt eh, Eiropas prokuroru. Esam pārāk ilgi nogaidījuši. Šai iestādē vajadzētu pēc iespējas ātrāk ķerties eh, klāt pie Eiropas finansiālo interešu aizsardzības un vajadzētu sākt cīnīties pret krāpšanu. Mums vajadzētu arī parādīt, ka Eiropa ir spējīga ne tikai sodīt, bet arī novērst, un ka mums ir visi vajadzīgie rīki, lai to darītu. Trešais. Mums ir vajadzīga jauna vīzija pār ekoloģiskiem sociāliem jautājumiem. Mums ir vajadzīga klimata pārmaiņu darba kārtība, un ir pilnīgi skaidrs, ka to mums vajadzētu saskaņot arī ar mūsu mērķiem ekonomikā un sociālajā jomā. Mums jaunajai komisijai vajadzētu ļoti skaidri norādīt, kāda ir parlamenta mērķi šajā jomā. Tāpat arī mums vajadzētu piedalīties padomes darbkārtības noteikšanā līdz 24. gadam. Mums ir vajadzīga politiska darba kārtība, kuras sagatavošanā piedalītos arī Eiropas parlaments. Mums vajadzētu šo procesu novest līdz galam. Mums vajadzētu turpināt gatavot prioritātes šis darbs, ko uzsāka politiskās grupas šeit parlamentā. Parlamentam vajadzētu spēlēt nozīmīgu lomu strateģisko prioritāšu noteikšanā, un tam vajadzētu notikt jau tagad, pirms tiek nozīmēts komisijas priekšādātājs. Pretējā gadījumā mēs būsim rīkojušies par vēlu. Galu galā parlamentā pro-eiropeisko spēku pienākums ir norādīt komisijai, kādas ir parlamenta stratēģiskās prioritātes. Tas mums ir jādara tagad, tāpēc ka pilsoņi no mums gaida, lai mēs pilnībā reformētu Eiropu. Un, protams, ka šeit ir iekļauts arī parlaments. Lielas paldies, un tagad Lamberta kungs. Priekšādātā kungs, godāmie kolēģi, Vispirms es vēlētos sveikt divas trešdaļas no deputātiem, kas ir ieradušies šeit pirmo reizi. Man ievēlēja pirms desmit gadiem, un es ļoti labi saprotu, kāds saviņojums ir pārstāvēt šeit kopā 500 miljonus eiropiešu. Protams, pasaules līmenī tas varbūt nav nekas, bet pirmo reizi cilvēce šeit ir iestājusies par pārnacionālu demokrātiju. Mēs atceramies, ka 200 mm, miljoni eiropieši ir piedalījušies vēlēšanās un ir izvēlējušies tos, kas sēdēs šeit, šajā demokrātiskajā sēdeklī. Uzskatu, ka tas ir tāds bezprecedenta gadījums, un tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs kopā gatavotu šo nākotnes projektu. Un šim pārmaiņas, pārmaiņu plānam ir e, iestāties par tādu stabilu un uh, lielu vairākumu, kas nodrošinātu ekoloģiskas un demokrātiskas pārmaiņas. Mums vajadzētu parādīt, ka Eiropa strādā pilnīgi visu interesēs. Tas ir projekts, kas ļautu grupām nozīmēt uh, personas, kas būtu izvēlētas jau vēlēšanu laikā un kas attiecīgi kļūtu par komisijas uh, priekšādātāju. Šīs projekts ir ļoti vienkāršs. Te vajadzētu būt uh, tādai ticamai personai, kas varētu pārstāvēt uh, vairākumu, kas ir uzvarējis uh, vēlēšanās. Un padomei vajadzētu vienkārši to akceptēt. Pretējā gadījumā tā stātos pretī konfrontācijai no parlamenta puses. Šādā scenārijā parlaments daudz vairāk nekā jebkad iepriekš varētu paust savu demokrātisko balsi un varētu pārstāvēt Eiropas pilsoņus. Un šādā veidā mēs varētu arī stāties pretī šī vilšanās sajūtē, kas cilvēkiem bieži vien saistās ar politiku. Tieši tādai vajadzēja būt mūsu pirmajai plenāras sesijai. Zaļo un liberāļu grupa gatavojās šādam scenārijam vairākus mēnešus. Mēs eh, bijām gatavi to akceptēt. Protams, ka izaicinājums eh, bija ļoti liels un laika nebija daudz, bet, eh, protams, ja ir grība, tad var panākt arī rezultātus. Šeit Eiropas parlamentā, diemžēl, gribas pietrūka. Vairākums izvēlējās ceļu, kas novedīs pie lēmumiem, kas tiek pieņemti kaut kur citur, padomē. Jā, jā, es eh, šeit eh, dzirdēju, ka vajadzētu to visu arī iedzīvināt praksē, bet es uzskatu, ka visi šie solījumi, diemžēl, ir diezgan tukši. Mums vajadzētu turpināt eh, iet pa šo ceļu, lai mēs varētu iedzīvināt mūsu pieņemtos projektus. Pašlaik mums ir jāakceptē šie cilvēki, kas mums tiek uzspiesti. Uh, Jā, protams, ir leģitīmi kritizēt valstu un valdību vadītājus. Un šeit es vēlētos norādīt, ka ja parlaments kļūs vājāks pēc šīs epizodes, tad tām vajadzētu pirmkārtām domāt par sevi pašu. Es vēlētos pateikties priekšādātājiem Tūskam par lepniem vārdiem, ko viņš šeit eh, pauda manai eh, partijai, ko ir man tas gods vadīt. Es ceru, ka viņa vārdi bija patiesi. Bet man ir jāsaka, ka pie padomes galda šī vēlme iesaistīt ekoloģisko partiju saimi kopējā politikā, diemžēl nav bijusi pārāk spēcīga, un tas ir tikai eifēmisms. Mēs nedrīkstētu arī zaudēt savu entuziasmu. Galu galā cilvēki vēlas, lai mēs turpinātu strādāt, un mēs šeit nenolaidīsim rokas. Mūsu uh, komandā ir ļoti daudz deputātu, kas iestājas par taisnīgāku, ilgspējīgāku un demokrātiskāku Eiropu. Mēs vēlamies saglabāt mūsu klimatu, biodaudzveidīgumu un dabas resursus. Mēs iestājāmies arī par sociālo taisnīgumu. Mēs iestājāmies arī par dzimumu līdzsvaru. Mēs iestājāmies par cilvēktiesībām un demokrātiju, kas uh, iesaistītu ar viena vairāk pilsoņu. Mēs iestāmies par pilnīgi visu cilvēku cieņas aizsargāšanu, un mēs vēršamies pret to, ka e, tikai daži varētu gūt peļņu šajā pasaulē. Galu galā šeit nav runa par monopoliem, mums ir jāpiedalās pilnīgi visiem uh, labumu sadalē. Mums ir jāatcerās, kas notiek arī citās institūcijās, kas notiek uh, nacionālajā un reģionālā pašpārvaldē, un jo īpaši, kas notiek kā pilsoniskajā sabiedrībā, ir ļoti daudz cilvēku, kas iestājas par šiem mērķiem. Kolēģi, mēs nedrīkstam šeit šaubīties, mēs redzam, ka mūsu nams deg. Mums ir jāatcerās, ka lai nodrošinātu demokrātiju, mēs varēsim iet uz priekšu tikai ar šādu manis iezīmētu aliansi. Paldies! Paldies eh, Lambēra kungam un tagad Zanī kungs, identitātes un demokrātijas grupas vārdā lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji. Eh, priekšsēdētājs Tuska kungs, nu vēlreiz Eiropas institūcijas ir nospēlējuši tādu ļoti necienīgu spēli vēlētāju priekšā. 27. maijā notika vēlēšanas un bija tādas minimāls cerības uz izmaiņām. Uh, bet eh, jāsaka, tas viss ir bijusi ilūzija. Nu, tā ir tāda spēlīte eh, starp eh, iestādēm, ko esam novērojuši šajās pēdējās dienās. Nu, tā ir lieta, ko Eiropas pilsoņi nav spējuši saprast un izprast. Eiropa padome ir nolēmusi piemērot tādu ļoti diskutējamu metodi. Nu, Parlamentā ir bijis savs process, vadošā kandidāta process, un tagad parlaments un parlamenta grupas eh, sūdzās, nožēlo, ka eh, šajā piedāvājumā eh, starp trīs valstu vadītājiem nav šie principi instrum, mm, ievēroti. Un tas tikai demonstrē jūsu neapņēmību darboties, ja jūs tik tiešām mēs vēlamies, lai parlaments aizstāvētu cilvēku vairākumu, tad ir jāaizstāv arī šī uh, spicen kandidāta, vadījušā kandidāta metoda process, uh, ja uh, Eh, tad eh, vēlamies būt eh, saskaņoti savos principos, tad varbūt mums vajadzētu balsot pret komisijas izvirzīto priekšsēdētāju. Ja jūs, kolēģi, veiksiet šādu žēstu, nu tad būsiet atbilstoši savai mm, apziņai. Pretējā gadījumā, nu tad atkal tas nozīmē, ka jūsu vārdi vienkārši būs vējā un ka šai institūcijai nav nekāda nozīme un tā nespēja neko darīt attiecībā uz Eiropas Savienībā pieņemtiem lēmiem. Tālāk par uh, Eiropadomas uh, pie piedāvājumu atlikušo pakotnes daļu. Eh, kā jau ir eh, norādīts, eh, nu, mēs laikam nevaram gaidīt tādas lielas izmaiņas, kā to ir vēlējušies vēlētāji 27. maijā. Ir nepieciešamas tādas būtiskas izmaiņas, lai varētu mainīt, lai varētu uzlabot to problemātiku, ar ko saskaras Eiropas pilsoņi. Un uh, Eh, lielākais eh, vairākums, kas ir valdījis Eiropā, nav to spējis risināt. Šobrīd ekonomiskā krīze Eiropa, šobrīd ir kontinents, eh, kas paliek iepakaļus un Tas ir tāpēc, ka šīs iestādes ir veikušas, izdarījušas savu izvēli un tās nav spējušas palīdzēt pilsoņiem, bet ļoti bieži tikai vēl ir padarījušas smagākas problēmas, iekšējās drošības problēmas. Mm Mēs, eh, tie, kas bija klāt iepriekšējā sasaukumā, mēs eh, divās eh, parlamenta darbības vietās piedzīvojām uh, atentātus, un um, mēs nevaram šobrīd nodrošināt uh, drošību mūsu pilsoņiem pilsēnās, un arī šobrīd institūcijas nespējas to dod atbildi. Un trešais punkts par migrācijas plūsu pārvaldību. Kamēr mēs vien nespēsim nodrošināt aizsardzību mūsu ārējām robežām, ja mēs nespēsim aizsargāt savus pilsoņus, nu tad uh, šīs institūcijas. Uh, nekad nespēs panākt vienošanos par to, eh, kā pārdalīt, sadalīt eh, šos migrantus, kas ierodas Eiropā, bet tāpat laikā eh, pastāv risks, ka šo kontinentu burtiski samīs migrācijas plūsmas, un tas viss nebūs ilgtspējīgi. Tas, ko dara identitātes un demokrātijas grupa, ko mēs darīsim tuvākajos gados, neskatoties uz to, ka šis lielākais vairākums atkal vēlreiz ir nolēms demonstrēt to, ka šai iestādēji nepiemīt nekāda demokrātija, jo tiek izslēgti to, eh, tie, kas pārstāv turpat vai 20%. Nu, mēs eh, šai kontekstā turpināsim strādāt, lai cīnītos par eh, Eiropas tādu veselīgāku skatījumu pret šo centralizāciju Briselē, un ja Eiropa vēlas sevi saglābt, tad nacionālas valstis eh, ir vienīgais eh, demokrātiskais risinājums. Mums ir jāstrādā, lai eh, apšaubītu šo retoriku, ka nav nekādu alternatīvu. Un, kas vienmēr tiek ierosināts, lai risinātu Eiropas problēmas, un tas ir vienkārši, lai dotu pilnvaras tiem birokrātiem, kas ir tālu no pilsoņiem. Nē, tā nav Eiropa, ko vēlas pilsoņi. Tā nav tā Eiropa, ko mēs vēlamies, un ja jūs turpināsiet darboties šajā virzienā, tad Eiropa uh, var sairt jo ir atšķirības starp eh, dalību valstīm un eh, iestādēm, tās tikai pastiprināties, tad mēs neverzīsimies nekur. Identitātes un demokrātijas grupa tā tad izies eh, balstoties no šāda skatījuma, kur dalība valstis vada Eiropas līmeņa sadarbību un ņem vērā to identitāti, ko jūs gribat visu homogenizēt. Paldies! Paldies Zanīkungam un tagad EKR e grupas vārdā Legutko kungs lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President, and congratulations. Paldies, eh, priekšsēdētāji, un sveicu jūs un vēl visu to labāko. Tāds acīm redzams secinājums, ko var izdarīt eh, no pēdējās eiro padomas gaidas, ir tas, ka špicēm kandidāta mehānisms ir gājis bojā kas tiešām ir eh, miris un, un, un taisolē, un, un pat vēl miršāks nekā slavenais papagāls Monty Python komēdijām. Un eh, man nav būtībā žēl, ka viņš ir miris, jo, nu, redzēt, eh, nu, šis špicēna kandidāta process līgumos nekur nav pieminēts, ne, nevienā teikumā, nevienā vārdā viņš nav pieminēts. Tad, tad tiešām tas tur nefigurē. Es, protams, zinu, ka Daudz cilvēku attieksme pret Eiropas politiku, un tā skaitā arī šeit, Eiropas parlamentā, attieksme pret uh, normām līgumos ir, ir uh, konsekventi tāda, mēģis sakoties, liberāla. Bet, uh, nu, Timermaņa kungs taču nebija um, tautas uh, kandidāts, tātad Eiropas vēlētāju kandidāts. Timermans kungs bija um, vienīgi kreisā spārna politiskā establishmenta izvēlēts kandidāts. Un, un uh, ir labi, ka viņš šeit vairs nefigurē, un es ceru, ka viņš pie mums arī vairs neatgriezīsies. Jo nu, patiesībā špicēna kandidāta process uh, ir domāts tam, lai saglabātu pastāvošā politiskā establishmenta vāru Eiropā. Tas nav domāts tam, lai atsāktu uh, atvērtu politisko telpu tautai, vēlētājiem, jaunām vēsmām, bet gluži pretēji. Protams, mums ir eh, problēmas ar šīm tiesību normām pastāvīgi. Eiropas parlamentā pastāvīgi konsekventi ir bijušas problēmas ar normu ievērošanu. Nu, vakar te bija tāds nožēlojams eh, šovs, kas eh, ļoti labi atspoguļo to, cik daudz no šiem deputātiem atklāti vienkārši nevā šīs normas un noteikumus. Priekšsēdētāji tos, ka padomē, protams, nav pilnīgi nekāda tiesība norādīt Tad, tad, eh, kas tad būs Eiropas komisijas priekšsētāja vietnieks? Tas ir vienkārši rupšs um, līguma pārkāpums. Šāds pilnvērs eh, piekrīt tikai un vienīgi komisijas priekšsētājiem pašam. Nu, labi, nu, protams, um, pad, padomi jau nav bez, bez vainas, arī mēs neesam bez vainas, bet nu, tā labā vēsts eh, ir tāda, ka, ko es varu izlobīt no pēdējās Eiropas padomas. Tā labā vēsts ir tāda, ka nu, Eiropas Savienības vadītāji, tātad um, priekšstāvi, Viņam nav izdevies uzspiest uh, savu varas struktūru, savu, savas vēlmes pārējām dalību valstīm, sagaidot, ka, ka to visu mēs vienkārši pazemīgi pieņemsim. Nu, tā tas nenotika. Un es ceru, ka no tā tuvākā laikā tiks izdarīts zināmas mācības. Un šī praksa mainīsies. Es ceru, ka tās dienas, kad divi vai trīs uh, valdību pārstāvi uh, Un, un viņu rokas puiši varēja diktēt kādus risinājumus vai arī pasēst uh, tātad um, vadošo personu vārdus uh, un, un līdz, līdz ar to vadīt visu Eiropas kontinentu. Šīs dienas ir pagājušas. Kas man satrauc? Tātad uh, uzklausot kolēģi sacīto, man satrauc tas, dāmas un kungi, ka izskatās, ka jūs uh, neizdarot nekādus secinājumus no notikušā, no tā, kas eh, tad notika eh, vēlēšanās. Izskatās, ka jūs esat apņēmis pilni turpināt eh, tādā pašā garā, tādu pašu stratēģiju. Bet to cilvēku skaits, kas atklāti kritizē šo stratēģiju, esam pieaug. Reizēm ir vairāk pilsoņu, kas kritizē šo stratēģiju tagad, nekā to bija pirms pieciem gadiem, un šo cilvēku skaits pieaug. Uh, tas turpina pieaugt, un izskatās, ka jūs esat akli un, un kurli, jūs nedzirdiet šo pilsoņu balsis, un šo, šīs brīdinājums zīmes jūs ignorējat. Tā nedrīkst, jo mēs nemain, nemainīsim savu kursu. Tad turpmākās sekas būs katastrofāls. Kā es sacīju, tāds, nu, zināms, signāls un, zinām, zīme no pēdējās Eiropa padomas, ka um, lietas sāk uzlaboties, vismaz es tā cerēju. Kad ierados šeit un uzklausījos eh, tajā, ko varam saviem saka, man šāda cerība diezko nebija, bet. Eh, bet, eh, ja tātad lietas sajiet grīstē, tad atcerieties, kas jūs brīdināja. Paldies, Legutko kungs. Tālāk Šerdevana kungs. Lūdzu, ko NKL grupas vārdā jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos um, jūs apsveikt par jūsu ievēlēšanu. Es uh, ceru, ka jūs kā priekšsēdētājs iestāsieties par uh, caurredzamību un par parlamenta tiesībām um, un zināsiet, kā šīs tiesības aizsargāt, uh, stājoties pretī komisijai un padomēji. Un runājot par padomi, Tuska kungs norādīja, ka padome tagad ir atradusi risinājumu. Uh, Vairāku politisko grupu līderi šeit pauda savu kritiku, kaut arī viņu ģimenes bija iesaistītas šī lēma pieņemšanā. Es vēlos norādīt, ka šis lēmums atkal tika pieņemts aiz um, slēgtām durvīm, un tas nekādā veidā um, neiestājas pār demokrātiju Eiropā. Līdz ar to vēlētājiem atkal zudīs uzticēšanās par to, kā tiek pieņemti lēmumi Eiropā. Uh, Mēs redzam, ka šīs sarunas notiek kaut kur aizslēgtām durvīm, kaut kur smalkos restorānos, un šeit galu galā ir runa tikai par amatiem un netiek runāts par saturu. Mēs, kā kreisie, šeit Eiropas parlamentā no miljoniem vēlētāju esam saņēmuši uzdevumu cīnīties par uh, progresīvām pārmaiņām Eiropas politikā, un mēs šo uzdevumu arī labprātīgi uzņemamies. Pēdējo nedēļu gaitā mēs esam intensīvi vedojuši sarunas ar kolēģiem un esam sagatavojuši koalīcijas līgumu. Tātad šeit ir runa par zaļajiem, sociāldemokrātiem, par liberāļiem un arī par konservatīvajiem. Kolēģi, es uzskatu, ka mums vajadzētu um, stāties pretī šiem izaicinājumiem ar daudz eh, spēcīgākiem eh, instrumentiem. Zaļie vēlas iestāties par eh, klimata pārmaiņām, un tāpēc mums ir vajadzīgs liels vairākums. Mēs gribam cīnīties arī pret nodokļu dempingu, pret naudas atmaskāšanu. Arī šeit mums ir vajadzīgs progresīvais vairākums parlamentā. Komisija pirms īsa brīža svinēja jauno līgumu ar Merkusuru valstīm. Manai grupai tas ir absolūti neakceptējami, ka šāds līgums ir ticis parakstīts. Galu galā šeit ir runa par cilvēktiesībām, par sociālām tiesībām. Mēs tās tagad vienkārši atdodam par pāris eiro. Bez tam šis līgums tika parakstīts ar labēji ekstrēmo vadību Brazīlijā. Mēs uzskatām, ka līdz ar to mēs šeit uh, iestājāmies par milzīgām pretrunām. Mēs vispār vairs necīnāmies par eh, cilvēka cieņu. Mums vajadzētu eh, šeit parlamentā kopīgi stāties pretī šādiem tirdzniecības nolīgumiem. Kreiso politiskā grupa iestājas arī par humāno migrācijas un patvērumu politiku Eiropā, kas garantētu universālās cilvēktiesības. Tieši tāpēc mēs arī eh, priecājamies par to, ka Karola Rakētē ir atbrīvota. Mēs eh, priecāmies, ka korals raketes eh, eh, ziņā tagad ir uzvara viens pret nulli. Mums vajadzētu panākt progresīvas politikas pārmaiņas šeit Eiropas Savienībā. Mēs, kā kreiso politiskā grupa, esam jau pauduši uh, savu vēlmi gatavot šādu programmu un esam gatavi to arī ieviest. Paldies Šeidemena kungam. Tagad Begīnas kundze, kas runās pie politiskām grupām nepiedarešo deputātu vārdā. Man eh, rokās ir eh, Eiropas Savienības darbības līguma kopija. Aicinu visus to uzmanīgi izlasīt, un tad jūs redzēsiet, cik daudz eh, reizes šis līgums ir pārkāpts. Noliedzot solidaritāti Itālijai migrācijas jomā, tāpat arī tiek īstenoti formāli noteikumi, bet tāpat laikā pievarot uh, acis. Uh, tiek runāts par caurskatāmību, padomas un komisijas durvis ir slēgts, tiek runāts par piesardzības principu un pēc tam tiek pieļauts uh, atkal rīkoties savādāk. Tiek runa par strādājušo aizsardzību, bet nepastāv minimālā alga, kas garantētu iespēju dzīvot miljoniem eiropiešu. Konte kungs Eh, izteica solījumus. Eh, jā, Eiropa ir eh, mehānisms, bet vai tā ir motors? Nu, diez vai. Pēdējās nedēļās ir te notikuši strīdi, bet pilsoņi, jāsaka, nav sapratuši absolūti neko, jo jūs esat runājuši par visu, izņemot viņu problēmas. Nu, tāpēc mainīsim šīs Eiropas motoru dzinēju, mainīsim kopā noteikumi un dosim vairāk pilnvaras Eiropas parlamentam, izvēloties kandidātus. Uh, jo mēs e, neesam apmierināti ar šo priekšlikumu vai nu tātad ņemt vai atteikties. Mēs nepieņemsim jūsu diktēto Eiropu, tas esam mēs, jo mēs esam e, iedzīvotāju izvēles leģitimizēti, un mums ir jābūt tiem, kuriem ir e, svars arī attiecībā uz šo līgumu. Atgriezīsimies pie saknēm, pie šī līguma vairāk solidaritātes, vairāk tiesību, vairāk attīstības un uh, mazāk uh, Eh, vācu, franču eh, šīs diktatūras, mazāk aragances un kopā mēs varēsim mainīt eh, šo Eiropu. To, es, to lūdzu mūsu pilsoņi. Paldies! Paldies! Un Vidakomas kundze nākošā lūdzu pusotra minūte. Thank you, President. It's a... Paldies, priekšstādētāji, liels gods izteikties lielākās partijas vārdā, kas šeit ir pārstāvēta. Un vēlos sacīt, ka ja nu man vēl bija jāpārliecina, ka labākā, labākais, ko Lielbritānija izdarīja, ir atstāt šīs telpas pēc iespējams ātrāk, tad tas, kā vakar notika vēlēšanas, man pārliecību stiprina. Jo, ja tā jūs izstājoties demokrātiju šeit, šajā iestādē, tad tādējādi mēs nopietni uh, nododam visas tās valstis un pilsoņus, kas šeit ir pārstāvēti. Tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par demokrātijas izpausmi. Un tā ir tikai, tas ir tikai viens no daudziem iemesliem, kādēļ uh, Britiem ir, ir taisnība un kādēļ Lielbritānija pamatot atstās uh, šī, šīs iesmīgās tāpas uh, Eiropas Savienību, cerams, uh, līdz Halloween dienām. Un uh, jāsaka, ka vēsturē pastāvīgi pierādās tas, uh, ka apspiestas tautas uh, pilsoņi pēršas pret uh, apspiedējiem kā bērgi vēršas pret saviem uh, īpašniekiem, kā zemnieki vēršas pret, uh, pret saviem feodāļiem, kā kolonijas vēršas pret uh, impērijām, un tieši tādēļ mm, Lielbritānija atstāja Eiropas Savienību. Un nav svarīgi, kā jūs to sauciet. Mēs atstāsim Eiropas Savienību, mēs esam gandarīti par to. Es uh, pārstāvu Anglijas, uh, Lielbritānijas dien, dienvidu uh, austrumus, Un pirmajā dienā parlamentā es atklāju to, kā šī institūcija pārsniedz savus pilnvarus. Nu, tā, tā lem par to, kāds būs tīkla acu lielums. 40% lielāk vai mazāk ar tādām muļķībām mēs te nodarbojamies. Tādēļ mēs arī atstāsim šo, šo savienību. Mēs esam prom un mēs esam par to gandarīti. Grācie! Paldies!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 Eh, komisijas stratēģijā ir runa arī par turpmāko stratēģiju eh, pieciem nākošajiem gadiem, balstoties uz eh, pilsoņu brīvību aizsardzību, bet praksē Eiropas Savienība it kā aizstāv savas pilsoņu intereses, kā to nosaka un pieprasa līgums, un aizsargā Tātad ir jāaizsargā šīs intereses pret kādiem eventuāliem draudiem. Tātad ir jārespektē pilsoņu tiesības. Un ir jānodrošina maksimāls eh, tiesības, tiesību pamats mūsu pilsoņiem, lai viņi varētu stāties eh, pretī draudiem iekšējiem un ārējiem Eiropadome. Un eh, komisija ar savu pārstāvību šodien šeit klāt atzīst to, ka ir nepieciešams stāties pretī Erdogana nelikumīgai darbībai un vardarbībai Uh, konkrētās teritorijās. Mums ir nepieciešamas uh, sankcijas un uh, šodien mums visiem ir jāpasaka, ka esam Eiropas pilsoņi un jāaizsargā arī Kipra. Nedzirdēju, tagad kam nākošam. Vārds nākošam runātājam. Thank you. Paldies. Eh, pārstāv vienu no lielākajām uh, britu parlamentāriešu grupām šeit. Gan liberālie demokrāti, gan zaļie, gan citas partijas, kuras nevēlas uh, uzgriezt muguru Eiropai. Un tādēļ vēlos priekšlaikungs jums paziņot, ka tas, ko jūs dzirdējāt, tur no aiz muguras uh, rindām, neatspoguļo visu britu viedokļus. Un es vēlos pateikties jums. Vēlos pateikties jums, priekšstādātāji, tos par jūsu pacietību ar mūsu valdību un mūsu nacionālo parlamentu. Un eh, lūkšu aicināt jūs, jūsu pēcteci, eh, arī izrādīt šādu pašu pacietības politiku attiecībā uz mūsu valdību. Pat izskatās, ka mūsu valdībai nav nekādas, eh, nekāda plāna. Mr. Bīns vai Monty Pythons droši vien būtu pastrādājuši labāk, bet Brexits nav neizbēgams. Sabiedriskā doma Lielbritānijā mainās, pretējā gadījumā mēs šeit nebūtu. Un tie no mums, kas atbalsta Eiropu, Arī mums ir nepieciešams, mums ir nepieciešams arī Eiropas atbalsts. Paldies! Paldies, Spiraki, kungs nākošais. Honor... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Τούσκ. Paldies, priekšsādātāji. Tuska kungs, vicepriekšādātāja kungs, Šefčovič kungs. Šī šī jaunā sistēmā parāda, kas eh, notiek ar eh, tautas partijas grupu, kas notiek ar sociāldemokrātiem, kas eh, notiek ar zaļajiem. Tātad šīs grupas ir kopā nākušas klajā ar jauniem mērķiem. Mēs vēlamies iestāties par izaugsmi, mēs vēlamies cīnīties pret bezdarbu Eiro, Eiro, Eirozonā, lai Mm, šis bezdarbs vairs nesasniegtu 7%. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt darba vietas, kas ņemtu vērā digitalizāciju un tirgu attīstību. Šeit ir jādomā par apretes ekonomiku, par izglītības iespējām, un jo īpaši mums ir jāiestājas par Eiropas vērtībām un par liberālu demokrātiju. Šeit nedrīkst būt nekādu koncesiju. Šo piecu gadu laikā mēs noteikti turpināsim savu darbu. Mēs saprotam, ka eh, klimata pārmaiņas ir reālas. Tas, eh, kas notiek Polijā, Ungārijā un Rumānijā, arī mūs uztrauc. Kopā mēs vēlamies debatēt un vēlamies nodrošināt eh, tādas politikas iedzīvināšanu, kas ļaus Eiropai saglabāt savu reputāciju. Gal galā tas ir pats, tā ir pa, pat labākā vieta pasaulē, kur dzīvot. Lielas paldies, ēt izteiksies Grapīdī kundzei. Paldies, priekšādātā kungs. Tuska kungs, eh, komisijas vicepriekšādātā kungs, dāmas un kungi. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt jūs par, eh, atkārt, par jūsu ievēlēšanu. Un tāpat arī es vēlētos eh, sveikt Tuska kungu par to, ko esat paveikuši savu funkciju pildīšanas laikā un par to, ka pārstāvējāt Eiropas austrumus. Es vēlos norādīt, ka pašreizējā vadībā absolūti trūkst līdzsvara starp austrumiem un rietumiem Eiropā. Un šeit es nerunāju tikai par vadītājiem, šeit es runāju arī par to, kā e, institūcijas darbojas. Mums ir jānodrošina līdzsvars arī personālā, mums ir jādomā arī par Eiropas paplašināšanos, un, ja ir runa par demokrātiju Eiropā un par vairākuma attiecībām, ir divas valstis, kas visu laiku tiek sodītas, un tās ir Bulgārija un Rumānija. Lūdzu, nodrošiniet, lai Bulgārija un Rumānija beidzot būtu Schengenas zonā. Šīs valstis ir izpildījušas visus kritērijus, tā tas ir bijis jau ilgu laiku. Visi lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas nekādā veidā nevairo pilsoņu uzticēšanos Eiropai. Dāmas un kungi, atcerēsimies, ka tieši mūsu ziņā ir vairot eh, parlamentā nozīmi. Priekšādātājs Asolī, es apsveicu jūs par jūsu ievēlēšanu, bet eh, jums noteikti priekšā ir ļoti daudz uzdevumu, jo īpaši ir runa par attiecībām starp parlamentu un pārējām institūcijām. Nākamais runātājs Agilāra kungs. Presidente Tusk. Eh, priekšsēdētāji Sasolī kungs, eh, Tuska kungs, Eiropas pilsoņi, kā jūs zinat, Eh, viņiem ir eh, pamatiesības, mums tāpat ir Lisabons līgums, un no nu, jau 40 gadus Eiropas parlaments ir bijusi vienīgā iestāde, ko tiešā veidā ievēlē Eiropas pilsoņi. Tāpat laikā eh, pēdējās vēlēšanās piedalījās vairāk kā 50% vēlētāju. Tātad bija augsta šī aktivitāte, bet mēs nerespektējām rezultātus, jo mm, pilsoņi izvēlē vajadzētu tiešā veidā ietekmēt uh, amatus uh, komisijā. Mums vajadzētu pieturēties pie tiem kandidātiem, ko ir atbalstījuši pilsoņi. Frans uh, Timermans uh, kandidatūrai valsts uzlika veto tieši tāpēc, ka viņš nebija aizsargājis tiesiskumu un demokrātiju. Uh, parlamentā šeit mums būs uh, noslēdzošais vārds ne tikai attiecībā uz komisijas priekšstādātāju, bet arī attiecībā uz visiem pārējiem 28 komisijas uh, darbinieku komisāru kandidātiem. Tātad mēs izvērtēsim, kā viņi ir apņēmības pilni risināt klimatiskos mērķus, sociālās problēmas, visu, kas saistās ar klimatiskajām izmaiņām. Mēs nedrīkstam kriminalizēt tos, kas glābi cilvēku dzīvības. Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt humanitāro palīdzību, humāno palīdzību Lībijā. Uh, Pēdējā uzbrukumā ir gājuši bojā 40 cilvēki. Paldies, un tagad Nina Gīla lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandrīz, ka jūs esat jaunais parlamenta priekšsēdētājs, bet tās ir vienīgās labās ziņas. Te sacīt, ka esmu vīlusies, lai padomas iznākumu ir būtu maigi teikts. Priekšstādā Tusk, jūsu visvadībā plaisa starp Eiropas Savienības pilsoņiem un, un institūcijām ir paplašinājusies. Tas nenāk par labu demokrātijai iesaistes eh, līmenis, kas mums ir bijis tad, tagad eh, iepriekš, eh, iepriekšā reizē, to būs grūti atkārtot. Esmu norūpējies par to, ka tie, kas ir pret tiesiskumu, ir guvuši virsroku. Tiešām tiesiskuma ignorēšana novadus pie tā, ka Eiropas padomi ir morāli bankrotējusi. Jūs visi esat parakstījušies špicēm kandidātu procesu, un, un tagad jūs to ignorējat. Un ja mēs kapitulēsim jums priekšā, tad um, turētu uzskatīt tiešām par, par, par mūsu ignorēšanu un negatīvie spēku uzvarēs ne tikai Lielbritānijā, kā kāds noticis, un jūs esat arī pierādījumi šodien, šodien tam, bet arī citviet. Tādēļ ir svarīgi, lai šīs parlaments paliktu pie špicēm kandidātu procesa un norādītu padomus priekšlikumus. Paldies! Grācija, honorevole Džambaski, prego! Paldies, Džambaski, kungs, nākošais, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētāji, paldies! Tuska kungs, Šefčovičs kungs. Um, Es kritizēju jūs par šo paketu, ko esat pieņēmuši, kā rezultātā mēs spēcamies par to, kāda tirgošanās ir notikusi Eiropas padomē. Eiropas Savienības padomē, respektīvi, bez ignorējot jebkurus principus. Jūs ignorējat mūsu vēlētāju viedokli, mums bija špicēni kandidāti, un kur viņi tagad ir? Jūs esat samīdījuši kājām pašus savus principus, jūs mainiet spēles kārtību, centrālā Nostrum Eiropa nav pārstāvēta nevienā vadošajā amatā. Uh, Visi jūs kolēģi bija pret šo darījumu, bet vakar jūs pat nobalsojāt par to. Kam jūs eh, tad, tad melojat paši sev? Ja jūs ievērot tās noteikumus, tad Weber vai Timermans kungi, kungi, kāds no viņiem būtu priekšsētāji kandidāts komisijai, jūs to ignorējat un tādējādi jūs ignorējat arī mūsu vērtības. Kāds eh, pieminēja noteikumus, normas, uh, Un jūs neievērojat eh, runas laiku. Kundze no pēdējām rindām mēģināja izteikties, un jūs vienkārši brutāli nogriezāt viņai mikrofonu. Jums varētu nepateikt tam, ko viņi, viņi saka, bet jums jārespektē viņas viedoklis, jums jārespektē uh, deputātu viedokļi. Vakar uh, visi kreisie pār, pārstāvētie, tātad uh, kristīgie demokrāti un tā tālāk, jūs redzējāt, uh, kā darbojas pēdiņās demokrātija. Ja jums nepatīk cilvēku viedokļi, tad jūs vienkārši liekat viņiem aizvērties, jūs viņus ignorējat. Vakar izskanēja himna, bet um, es pieslēšos tikai un vienīgi tad, kad skanēs manas valsts Bulgārijas himna. Paldies, uh, Giori kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji, un sveicu jūs, um, ieņemot amatu lettünk gazdagabbak az elmúlt hetekben. Cienījamie kolēģi, deputāti, es domāju, ka mēs esam iemācījušies ļoti svarīgas lietas pēdējās nedēļās tas, ka netiek uh, ņemta vērā pilsoņu paustā vēlme, nu, kas ir noticis? Uh, lielākā grupa ir uh, tautas partija, kura izvirzīja savu kandidātu komisijas priekšsēžamatam un uh, E, jāsaka, ka ir e, notikušas dažādas vienošanās, kas e, neņem vērā pamatiesības un līgumus, nu un arī šie līgumi, es domāju, ka neizdosies un domāju, ka vēsture jau ir ievirzīsies vajadzīgajā virzienā. Trešā mācība, ko esam guvuši, ka nevajadzētu nekad censties apspiest mazas, mazo valstu grupas. Eiropas Savienību nevar veidot pret Višagradas četri vēlmēm mm, deputāti kolēģi, mums ir eh, jauna programma, mums ir jauna līdera, mums ir iespēja sākt atkal no sākuma, mums ir nepieciešams spēcīgas dalība valsts, kurām jāsadarbojas atbilstoši principiem, kas eh, noteikti līgumos ir jārespektē vieniem otru konstitucionalitātei, jāaizsargā kristīgās eh, saknes šajā kontinentā, un mums jācīnās pret visiem tiem, kas to vēlas mainīt, pieļaujot migrāciju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 ir eh, grūti panākt eh, tādus rezultātus, kur visi būtu apmierināti. Mēs iestājāmies par eh, cauredzamo un demokrātisko špicēnu kandidātu sistēmu. Padome to nerespektēja. Tas pats attiecas arī uz sociālistiem un bijušajiem liberāļiem. Arī viņi nepilda principu, ka partija, kas ir ieguvusi vislielāko vietu skaitu parlamentā, uh, būs tā, kura var izvēlēties nākamo komisijas priekšsēdētāju. Tas nenotika. Un tagad komisijai vajadzēs paust savu viedokli, un tikai pēc tam mēs pieņemsim lēmumu. Parlaments ir autonoma institūcija, tā ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija, un mēs pieņemsim savus autonomos lēmumus. Mēs neklausīsimies padomas pavēlēs. Es esmu lepns par to, ka esmu bulgārs, ka esmu eiropietis, es respektēju Eiropas Savienības simbolus, tā skaitā arī Eiropas karogu un Eiropas himnu. Tām mūs vajadzētu vienot. Paldies. Nākošais runāt, runātājs Flego kungs. Uh, Predsjedniče Tusk, da vijeće je završilo. Priekšsēdētāja Tusks padome ir eh, beigusies. Mēs iepazināmies ar rezultātiem. Mēs eh, redzējām, kādi bija eh, sarunu secinājumi. Tie varbūt nebija iepriecinoši, bet mums vajadzētu no tā mācīties. Es uzskatu, ka vēl ar vienu ļoti daudz ko var mainīt un koriģēt. Mēs Vēlamies, lai cilvēki mums uzticētos. Mums eh, tagad vajadzētu iepazīties ar piedāvātajām programmām, un tad arī parlaments varēs pieņemt savu lēmumu. Mēs, eh, protams, vairs nevaram samainīt šīs vietas, taču mums vajadzētu konkrēti redzēt, kāda būs nākamo piecu gadu programma. Šādā gadījumā parlaments arī eh, sadarbosies ar komisiju. Mūsu mērķis ir neatpaliktais Amerikas un Ķīnas. Mums ir jābūt līderiem pasaulē. Mums vajadzētu tagad domāt par rezultātiem. Prego! Roberts Eizel, lūdzu. Pana eh, precedā, pana eh, precedā Tuska, pana. Paldies, priekšādātāji. Tuska kungs komisijas vicepriekšādātāja kungs. Es vēlētos norādīt, ka politiskās grupas šeit parlamentā, ļoti daudzas no tām iestājās par špicēnu kandidātu sistēmas piemērošanu. Tas, diemžēl, neizdevās. Sarunas atkal tika vestas aizslēgtām durvīm padomē. Mēs redzam arī, ka geogrāfiskais līdzsvars nav respektēts. Višegradas grupas valstis noraidīja ļoti labo kandidātu, kas pašlaik sēž šajā zālē mūsu vidū. Ja šīs kandidāts nav izvēlēts eh, tieši tādu iemeslu dēļ, kā norādīts, tad es uzskatu, tas ir ļoti slikts signāls par valstīm Centrāla un Austrum Eiropā. Mums eh, vajadzētu domāt par komunikāciju, mums vajadzētu eh, panākt, lai pilsoņi nezaudētu savu uzticēšanos demokrātijai. Došu vārdu pēdējiem diviem runātājiem. Pirmais Marijānī Marjānī kungs, lūdzu, mikrofonu ieslēdziet. Paldies, eh, priekšādātāji. Es esmu viens no jaunievēlētajiem deputātiem, un man vēl ar vienu ir eh, zināmas ilūzijas. Es eh, šodien dzirdēju skaistas runas par demokrātijas vērtībām, par to, ka ir jārespektē minoritātes, par uh, visām šīm vērtībām, kas visu laiku tiek pieminētas, bet kas nekad netiek konkrēti piemērotas. Uh, tāpat kā arī daudzi citi, es uh, redzēju, ka uh, parlamentārieši, kas pārstāv 20% no šīs plenārsēšu zāles, ir tikuši izslēgti. Uh, Ehm, jā, varbūt EKR eh, e grupai ir citas vērtības, mazliet citas vērtības, bet arī eh, šai grupai ir tiesības šeit tikt pārstāvētai. Mēs vakar redzējām, ka eh, ir mm, notikušas slepenas vienošanās draugu starpā, lai izslēgtu šos 20% no deputātiem? Vai e, tiešām šādā veidā tiks e, dalīti sēdekļi šeit parlamentā un tāpat arī notiks e, komisijas pārvēlēšana? Uzskatu, ka jūsu paustās demokrātiskās vērtības ir tikai poza. Un, minūte. un pēdējais runātājs uh, Olegas kungs dėkoju ponas pirmininke už galimybę pasisakyti sveikinu jus su. priekšsēdētāji liels paldies par šo iespēju uzrunāt parlamentu. Es vēlētos jūs apsveikt par ievēlēšanu prezidenta amatā. Es vēlētos arī apsveikt Tuska kungu un Šefčoviča kungu. Liels paldies viņiem par viņu runām. Paldies arī visiem kolēģiem, kas izteicās norādot, ka netiek nodrošināts līdzsvars starp austrumiem un rietumiem Eiropā. Patiešām mums vajadzētu runāt par to, kā ievēlētie deputāti varētu prezentēt savus priekšlikumus par to, kuriem vajadzētu ieņemt šos amatus. Tāpat arī mums ir jānodrošina laba sadarbība starp institūcijām. Ja mēs nenodrošināsim līdzsvarotus pārstāvjus, mēs nevarēsim tikt galā ar problēmām, kas nomāca Eiropas reģionus - sociālais taisnīgums, demokrātija, klimata pārmaiņas. Kolēģi, mums ir jāpieņem kopēji lēmumi, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Tieši tāpēc mums vajadzētu cīnīties par labāku sadarbību starp institūcijām. Mēs redzam, ka padome, diemžēl, nav uh, to izdarījusi. Parlamenta deputāti vēl varētu par to cīnīties, lai nākotnē nekas samlīdzīgs neatkārtotos. Eh, tas bija pēdējais runātājs brīvā mikrofonē sadaļā, un tagad dodu vārdu atkal Marušam Šefčoviču kungam, komisijas vicepriekšsēdētājiem. Thank you! Paldies priekšsēdētāji, un vēlos pateikties arī visiem cienījumiem deputātiem, kas izteicās. Jūs viennozīmīgi apliecināt to, ka esat atgriezušies eh, ar to jaunu enerģiju, visnotaļ augstām ambīcijām un vērtīgām idejām. Paldies jums par visiem komentāriem, kas uh, skaidri uzsvēra to, ka pastāv zemēm viedokļu konverģences starp mūsu institūcijām par strateģisko kārtību un turpmāko darbu. Pēdējo piecu gadu gaitā esam smagi strādājuši pie tā, lai eh, mēs ne tikai paliktu līderi klimata pārmaiņu jomā, bet lai mēs noteiktu arī darbu kārtību turpmākajai tautsvensības attīstībai, modernai ekonomikai. Un eh, tādēļ viena no lielākām iespējām mums visiem šajā jaunajā periodā ir um, nodrošināt to, lai mēs korekti un adekvāti īstenotu visu to, par ko esam vienojušies iepriekš. Garsijas kundas, Čolēša kunga, Ponsas kunga, kā arī Lamberts kunga aicinājumu nodrošināt to, lai turpmākos piecus gadus mēs izveidotu sociāli zaļu un, un e, līdzsvarsīgu Eiropu, to mēs noteikti atcerēsimies visos turpmākajos pasākumos, e, plānojot e, nākotnes darbus komisijām. Vēlos arī atkārtot jūsu sacīto. Jūs uzsvērāt, ka mūsu ekonomikai nākotnē jānodrošina tas, lai neviens nepaliek aiz borta, lai energo un nabadzība tiktu apkarota, lai jaunajā tautsēmniecībā visiem atrastos loma. Un tā ir skaitā arī tiem, kas mīt periferālos reģionos vai ēkās vai mājās ar augstām energo prasībām, kas ir celts pirms daudziem gadiem. Viņiem jādod jauna cerība, jauna ekonomiski plāni un, un skat, raudzījums nākotnē. Un šeit būtu jāpasītro tas, un to uzsver Rača Garcijas kundze, ka, lai šos konkrētos pasākums realizētu, mums ir nepieciešami steidzami lēmumi par turpmāko daudzgadu finanšu schēmu. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs neizniekojam laiku, dārgās nedēļas un, un mēnešus, bet uh, sarūpējam adekvātu finanšu atbalstu mūsu vērtīgām programmām. Ir jāpanāk tas, lai Somijas prezidentūras laikā mēs sekmīgi noslēgtu sarunas par nākamo daudzgadu budžetu. Mums jāveido tāda tautsēmniecība, kas ir ne tikai ekoloģiska un, un tīra, bet arī konkurētspējīga. Nu, um, Turpmākajā darbā jānodrošina, lai šī ambiciozā pieeja attiektos uz, ņemt vērā arī tehnoloģiskās mega tendences, vai tas būtu mākslīgais intelekts, robotika un digitalizācija cits jums, lai mēs būtu spēcīgi konkurenti globālajā um, arēnā, tādu milzīgu lielo konkurentu priekšā kā Ķīna vai ASV. Un tas jādara eiropeiski, respektējot mūsu pilsoņus, respektējot vidi, un tāpat ievērojot starptautiskos nolīgumus uh, un citas spēles noteikumus. Un šai sakarā vēlos arī uh, apliecināšu Erdoganu kungam, ka nākotnē tirsniecības nolīgumi, protams, tiks apspriest ar jums. Un tur mēs ievērosim visaugstākos um, standārtus tirsniecības vidas, um, uh, kā arī darba tiesību jomā. Tā ir um, Eiropas uh, reakcija uz protekcionismu tendencēm visā pasaulē. Un mēs komisijā, protams, būsim gatavi skaidrot visus iespējamos ieguvumus, plusus un to domu gājienu, kas balstās uz šiem tirsniecības nolīgumiem. Respektēju britu kolēģu viedokli, jāsaka, ka mēs, mums būs ļoti žēl, ja jūs atstāsiet Eiropas Savienību. Mēs joprojām ceram, ka tas tomēr nenotiks. Un kolēģiem tu pēdējās rindās, esot diplomāts, vēlos sacīt, ka ka um, mēs izdarīsim attiecīgus secinājumus. Kolēģi, savu pirmo runu šeit jaunajā parlamentā vēlos noslēgt ar, uh, ar to, ka aicināšu jūs. Um, kopējiem spēkiem nodrošināt to, lai šis gadsimts kļūtu par Eiropas gadsimtu un turpmākie gadi mums sarūpētu spēcīgu un labklājību Eiropu. Paldies! Paldies, Šefkovičs kungs! Vārds Tuskungam. Paldies, eh, Šefkovičs kungam, un tagad vārds eh, Donaldam Tuskungam atbildēt uz eh, debatēm. Priekšādātāji! Es patiešām vēlētos, lai mūsu institūcijas sadarbotos un lai šī sadarbība būtu pēc iespējas labāka. Tāpēc Šodien es atteikšos no komentāriem. Es eh, ceru, ka mēs kopīgi uzņemsimies atbildību par to, lai jaunā vadība būtu līdzsvarota pilnīgi visos aspektos. Paldies! Grāci, grāci! Grāci! Paldies! Un eh, pateicos eh, priekšsādātājiem eh, Tuskam un komisijas vicepriekšsādātājiem Šefkovičam, kas šodien bija mūsu viesi. Noslēdzam debatas. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās ļoti svarīgajās debatēs. Un, Atbilstoši 202. pantam uh, aicinu apstiprināt vakardienas uh, protokolu un uh, runājot par vakardienas sēdi un tās protokolu, tad tas parādīsies parlamentu mājaslapā nākamās nedēļas sākumā. Saņēma no sociāldemokrātu grupas sekojošas pieprasījums izvirzīt sekojošas locekļus komitejās. Hutajāra kungs eh, Mirjamas dalī vietā eh, Rētniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejā Andrijā Kocenīlo. Eh, Pizapie kunga vietā komitejā, cilvēktiesību komitejā, un vai ir kādi novērojumi šai sakarībā? Ja nē, Acīm redzot, nē, tādā gadījumā šīs nominācijas uzskatām par uh, apstiprinātām. Uh, paldies visiem par sadarbību un paziņoja, ka parlamenta sēde tiek uh, pārtraukta. Paldies!